Darba kārtībā ir eh, padomas un komisijas eh, paziņojums par Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi. Tūliņ bez kavēšanās došu vārdu ministram Venezuelas kungam, kurš eh, runās padomas vārdā. Paldies, priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi, Kaut gan šī padomas prezidentūra nenotiek laikā, kad uh, notiktu samit sanāksmes starp Eiropas Savienību un Krieviju vai kādām citām valstīm, mēs tomēr šobrīd uh, ar prieku varam uh, ziņot par to, kas notika, norisinājās Krievijas un Eiropas Savienības samitā. Tātad šie ir sarežģīti laiki ar krīze eh, Ukrainā un mums katrā ziņā bija iespēja pārnāt fundamentāli svarīgs jautājums eh, starp eh, Krieviju un Eiropu. Mums ir jāuzsver, ka šie notikumi ir jāizskata tādā veidā, lai mūsu partnerattiecību nolīgums varētu rast veidu virzīties uz priekšu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir dažādas pieejas. Uh, attiecībā uz to, kādai jābūt uh, šai partnersadarbībai attiecībā gan uz Ukrainu, gan arī uz komerciāliem jautājumiem. Un te pastāv tādi nesaskaņot interešu punkti. Tāpat saistībā ar uh, Pasaules tirdzniecības organizāciju un cilvēktiesībām tur ir jautājumi, kur ir nepieciešams uh, Krievijai piestrādāt. Uh, Šāda veida dialogs tiek uzturēts ar Lavro kungu un mums pavisam nesen arī bija diskusijas starp uh, dalību valstu ārlietu ministriem par to, kā mēs raugāmies uz attiecībām ar Krieviju, kā tās attīstības. Tātad samita laikā mums notika ļoti godīga atklāta diskusija par šiem jautājumiem, un mēs gribētu pozitīvi vērtēt Krievijas federācijas nolūks uh, tajā visā piedalīties, Krievija saprot, kādas likmes šeit ir liktas un ka ir svarīgs saglabāt sadarbību ar Eiropas Savienību viskonstruktīvākā iespējamā līmenī. Es eh, domāju, ka komisārs eh, Fulskungs, kurš ir jau daudz strādājis pie šī visa, viņš varēs jums daudz labāk paskaidrot, pastāstīt, kāda bija secinājuma eh, šīm sarunām. Es tikai gribētu uzsvērt, ka abām pusēm ir skaidrs, ka mēs esam savstarpēji atkarīgi. Eiropas Savienība ir uh, lielākais uh, uh, tirzniecības partners Krievijai un viņi eksportē ļoti daudz un viņi ir trešais Eiropas Savienības partners pēc ASV un Ķīnas. Par drošību runājot mūsu kopējā kontinentā, to var nodrošināt tikai tad, ja Eiropas, sadar... Eiropas Savienība un Krievija cieši sadarbojas. Tātad, ņemot to vērā, mums ir nepieciešams nodrošināt lai sadarbība būtu pozitīva, un abas puses ir norādījušas, ka eh, sadarbība, piemēram, Irānas eh, kodola programmas sakarībā ir bijusi ļoti veiksmīga, un Krievija sveica Eiropas Savienību par to, eh, ka tika panākts pozitīvs risinājums, lai varētu galīgi atrisināt šo jautājumu ar Irānu. Un tāpat viņi ir pauduši vēlmi turpināt šo ļoti labo sadarbību starp Eiropas Uh, Savienību un Krieviju. Tātad par Sīriju. Šeit sadarbība ar Krieviju ir uzlabojusies, ir īpaši uh, Ženēva divi kontekstā. Eiropas Savienība uzsvēra, ka tā ir nepieciešams uh, uzlabot atbalstu Sīrijas iedzīvotājiem. To uzsvēra gan Aštons kundze, gan arī dalību valstu ministri, kas tur bija klāt. Tas bija pēc apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra iniciatīvas. Protams, ka situācija Ukrainā bija ļoti svarīga, bet tas nebija vienīgais jautājums, ko mēs pārunājām. Krievija ir ierosinājusi trialogu par Ukrainu, bet Eiropas Savienība nepieņem šo priekšlikumu, jo divpusējas attiecības ir un paliek divpusējas. Tātad vienošanās uzsākt divpusējas sarunas austrumu partnerības ietvaros, tas ir svarīgs solis. Un tāpat arī tirzniecības līgums un tā ietekma uz uh, Krievijas ekonomiku. Mēs ceram, ka uh, šīs tikšanās turpināsies. Mēs uh, turpināsim konstruktīvu dialogu ar Krieviju turpmāko mēnešu laikā un ka tas mums ļaus virzīties uz priekšu, jo mēs tiksimies 3. jūnijā šogad Sočos. Un vēl viena pozitīva tendence bija kopīgais paziņojums par to, kā cīnīties pret terorismu. Šajā paziņojumā mēs abas puses atkārtojām, uzsvērām savu apņemšanos, kā apkarot terorismu balstoties uz tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu cienījumie deputāti, ņemot vērā jaunākos notikumus. Šī galotņa tikšanās nebija paredzēta, ka tā būs viegla, bet mums bija iespēja runātu godīgi, un mums ir tāds iespējas, ka arī otra puse bija ļoti atklāta un godīga. Tātad tas ir ļoti labs sākums, lai mēs varētu atkal stabilizēt savas attiecības, un ir jautājumi, ko mēs varam pārunāt un ko var atrisināt tikai cieši sadarbības ietvaros. Tātad Eiropas Savienībai un Krievijai ir kopīgs intereses strādāt kopā. Protams, tās nekavēs mūs atklāt runāt ka tas ir nepieciešams. Domāju, ka mums izdevās panākt abus mērķus uh, samita laikā, tātad kas notika pagājušā nedēļā. Paldies! Grazie! La... Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Filam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godāti deputāti. Paldies par iespēju pastāstīt parlamentām par šo jo kārtējo Eiropas Savienības un Krievijas samitu, kas notika 28. Uh, janvārī. Tas notika izšķirošā brīdī Eiropas Savienības un Krievijas attiecību punktā. Piedalījās prezidents Van Rompuis un priekšsēdētājs Paroso, ka viņi jau iepriekš skaidri pateica, ka šis nebūtu kārtējais samits. Viņi vēlējās, lai mēs risinātu atklāt sarunas ar Krieviju gan par saturu, gan tālāko virzienu, ko nozīmē šī strateģiskā partnerība. Līdz ar to te bija ierobežot šī sanāksme, kurā piedalījās galvenie tātad sarunu samita dalībnieki, tagad jau tikās pie pusdienām arī augstā pārstāvā Aštone un ārlietu ministrs Lavrovs, pēc tam bija preskonference. Izskanēja galvenokārt trīs lielie jautājumi, kurus Eiropas Sanība vēlējās, lai tieši un atklāti arī mēs pārunātu ar Krieviju. Pirmkārt, uh, Krievijas spiediens uz mūsu austrumu partneriem ir nepieņemams. Mūsu kopējie kaimiņi, tā ir paša viņu ziņa un izšķiršanās, ar ko viņi sadarbojas un kādu veidu politiskos ar viņu veido. Eiropas Savienība skaidri norādīja, ka mēs sagaidām no Krievijas, lai viņi arī respektētu mūsu partneru izvēles un nekādā veidā neiejauktos asociācijas nolīgumu parakstīšanu padzināt un visatprošas brīvās tirdzniecības nolīguma parakstīšanas Gruziju un Moldovu šogad. Otkārt, Krievijas iestāšanās Pasaules tirdzniecības organizācija 2012. gada augustā, diemžēl, nav veicinājusi to, ka Krievija ievērot tās normas. Mēs esam satraukti par dažādu veidu protekcionismu pasākumiem, ko šobrīd piedzīvo Eiropas uzņēmēji. Krievija īstenībā šobrīd ir kļūst par tā kā vadošo valsti tās muitas savienību. Tā ir tieši atbildīga par vienu trešdaļu no visiem protekcionismu pasākumiem pasaulē, kas tiek ieviest 2013. gadā, un par vienu piekto daļu, kas šobrīd ir spēkā. Treškārt, Krievija neievēro savas citas saistības cilvēktiesību ziņā lai tiešām varētu arī attīstīt mūsu strateģisko partnerību, mums nepieciešams, lai mēs veidotu uzticības pilnas attiecības. Tas ir iespējams tikai tad, ja abas puses ievēro savas saistības. Krievija bija gatava iesaistīties atklātās sarunās, un Krievija arī vēlreiz arī apliecina savas bažas un ieinteresētību enerģētikas jautājumos. Pre prezidents Putins paziņoja, ka Krievija nav principāli iebildumi pret austrumu partnerību, bet viņam bija nopietni ekonomiskie jautājumi, kas, nu, mums gan godīgi sakot, liekas tīri apšaubāmi. Viņš piekrīt, ka jāturpina divpusējas sarunas arī tehniskā līmenī, varētu atrisināt vairākus praktiskos jautājumus, piemēram, kas tieši no Krievijas puses būtu satraucošākais, kas varētu radīt negatīvas seks, parakstot asociācijas nolīgumus, padzinātos un visatbrošas brīvās tirdzniecības nolīgumus, un ko tas varētu nozīmēt Krievijas ekonomikai. Samits arī paredzēja ka ir jāturpina neoformālās konsultācijas par iespēju izveidot jaunu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un mēs ceram, ka šis arī tālākās sarunas, kas turpināsies jūnijā, ja vien būs iespējams atrast pietiekami daudz arī satura šādam jaunam nolīgumam. Ukraina, Sīrija un Irāna arī par to mēs runājām. Arī par to, ka varētu, mēs arī pie, apstiprinām kopīgo paziņojumu par cīņu pret terorismu. Paldies! Paldies! Tālāk grupu vārdā uzklausīsim deputātus. Sāksim ar Elmāru Broku lūdzu. Padoms priekšsādātāja komisāra kungs, uzreiz pateikšu vienu lietu. Cik ilgi vien Eiropas Sanības dalībvalstis neveidos vienotu Eiropas un Krievijas attiecību politiku, tad nav nekāds vienotās Eiropas Savienības uh, Krievijas attiecību politikas. Mēs vienmēr šā spēlēsim zaudētāju. Tas ir skaidrs. Šī sacensības tāpat sevišķām Eiropas dalībvalstīm skrienot uz Maskavu, uzskatot, ka viņi vēlas vēl pirmie panākt enerģetikas politiku sev par labu, nekādā ziņā mums nenāk visiem par labu. Vienlaikus mēs skaidri norādām, uh, ka mums jāveido pozitīvas attiecības ar Krieviju. Gal galā mums ir kopīgs intereses. Arī Krievija ir kopīgs intereses ar mums. Gal galā, ja Krievija vēlas arī attīstīt savu ekonomiku patiesu un uh, ilgspējīgu, tad nevis tikai visu laiku domāt par preču pārdošanu, tad, protams, ka viņiem ir ļoti liela interesētība veidot ciešu sadarbību Eiropas Savienību. Šīs kopīgās intereses ir jākonsolidē un jānostāda strateģiska pamata. Tas nozīmē arī, ka mums ar Krieviju, ja mēs vēlamies arī izveidot jaunu nolīgumu, partnerības nolīgumu, tad mums ir jāsaprot, ka tas ir Krievijā aizdara savu solījumu un nav visu laiku iespējas mainīt savu nostāju. Tas neko nedod. Kā tas ir iespējams, ka viņi vēlas iejaukties neatkarīgu valstu lēmumu o, procesos? Šādu lēmumu nav jāsaskaņo ne Londonā, ne Berlīnē, ne mm, Briselē, ne Parīzē. Uh, ne Maskavā. Mēs redzam, kas šobrīd notiek Krievijas spiediens uz Piedņestras reģionu, uh, uz Moldavu, tas pilnīgi nepieņemami. Un tādā veidā nekādā veidā neveidos uh, tāda saprātīga kaimiņa attiecība politika. Un Krievija ir jāsaprot, ka suverēnas valstis ir jāatzīst un nedrīkst tās diskriminēt. Tāpat arī nedrīkst arī diskriminēt politiskās opozīcijas cilvēktiesības. Ja viņi to ievēro, tad mums būs arī ļoti labs darbība. Bet, diemžēl, mēs esam šausmīgi tālu no tā visa. Soči, ja mēs darbotos arī vēl tad saprātīgi, es domāju, ka tad jūnijā mēs tad varētu domāt panākt kādu tālāku darbību, progresu. Paldies! Paldies, tālāk Ručak. Lūdzu, sociālistu demokrātu vārdā. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisārkungs. Jā, ja viskaniem mums ir kopīgs interesi, mēs esam kaimiņi. E, mēs redzam, Krievija arī padomas locekle, drošības padomas locekle. Mums ir kopīgs interesi attiecībā uz Afganistānu, uz Irānu. Kodola jautājums skaidri apliecina, ka mums ir jāsadarbojas. Tādēļ arī galu galā mēs m, mm, cenšamies panākt strateģisku partnerību. Uh, mēs arī runājam par kopīgās ekonomiskās telpas izveidi. Bet kā jau izskanēja, mēs jau gadiem mēģinām panākt to, lai Krievija iestātos PTO. Nu ko, tātad gadu viņi jau ir tur dalībnieki, un mēs redzam, ka viņi neievēro savas saistības. Kopējā kaimiņattiecību politika, tas ir pirošana kopēji mūsu kaimiņi, atkal viņi iejaucas nepieņemā veidā. Tādēļ tas bija pareizi, kā jūs norādījāt, ka samitā šie jautājumi tika aktualizēti, jūs tiem norādījāt. Ja mēs vēlamies sadarboties ar Krieviju, mēs vēlamies strateģisku partnerību, mēs vēlamies būt strateģiski partneri, mēs vēlamies arī attīstīt šīs attiecības, nodrošināt šādu visaptverošu Eiropas Savienības nolīgumu ar Eiro Krieviju, bet tas ir iespējams tikai tad, ja ir savstarpējā uzticība. Krievijā ievēro parakstītās saistības. Tas ir pirmais solis, un tikai tālāk varam attīstīties. Tā nav viegla situācija, tā ir sarežģīta. Vienlaikus, uh, ka mums ir jāpanāk izpratni par vīziju, par strateģisko attiecībām, strateģiskām partnerību ar Krieviju. Paldies! Tālāk, Ojulāns kundze, lūdzu, Aldis grupas vārā. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Pavisam īsi. Pateikšu konkrēti, divos vārdos. Attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju neizskatās diezko labi. Ņemot vērā arī vēsturisko pieredzi, mēs redzam, ka Krievijas un Eiropas Savienības attiecības ir zaudējušas savu iespējamo potenciālu, lai gan arī mums būtu ekonomiskā sadarbība un arī ciešāks politiskās saiknes, nekā no tā. Mēs redzam tieši pretējo. Mēs redzam, ka Krievija ar vien vairāk tiek izdarīts spiediens uz uh, opozīciju, uz mūsu kaimiņiem un kaimiņu attiecību politikas darbiniekiem, un mēs redzam, ka Krievija sistemātiski un sistemātiski visu laiku neievēro savas saistības. Mēs redzam, kāpēc arī iztika izmainīts šis sarunu formāts. Uh, vairs nebija vis divu dienu sarunas ar vakariņām, bet pāris stundu sarunas pie pusdienām. Nerisinot būtiskos jautājumus, par kuriem vajadzētu runāt. Un ir jāpanāk, ka padomas locekļi ir vienoti. nedomā, ka kaut kādā veidā tagad uzņēmība pirms soču uz olimpiskām spēlēm kaut kā veidā varētu visiem radīt ilūziju, ka tiktu nodrošināt likuma vara Krievijā. Mēs nevaram pieļaut, ka Krievija jau cās Ukrainas situācijā. Mums ir jāuzklausa Ukrainas iedzīvotāji, Gruzijas, Moldovas iedzīvotāji, kas ļoti ir nobežījušies un pat nobijušies, ka viss, kas ir iespējams pēc olimpiskajām spēlēm šajā reģionā. Mums ir jāparakstis asociācijas nolīgums ar Gruziju, Moldovu un pavisam drīz cerams arī ar Ukrainu. Paldies, tālāk zaļo vārdā. Šulc kungs lūdzu. Godātais komisāri, kolēģi, skatoties, cik ārkārtīgi īsi šis samits bija, nu tad mūsu rezolūcija nesamērīgi gara. Un tur iekļaut tik daudz punkti, kur arī mēs varējām izlaist, un īstenībā esam jau diezgan neskaitāms reizes pietiekami daudz izskaidrojuši. Tas tikai kāds piemērs tam, ko mēs visu laiku miņāmies uz vietas. Un uh, iespējams, ka nemaz nav vajadzīgs divi samiti gadā, ja jau mums neko īsti vienam nav ko teikt, vai tik maz sakāmā. Tā jau pietik tā kā, nu tas ir. Jā, mums ir nepieciešama strateģiskā partnerība, bet nu viņas nav. Un vienīgais, ko es no pozitīvais, ko redzu šais samits, ko deva, kā prezidents Putins sacīja, nu, ka varam sākt runāt par jaunu partnerības nolīgumu jo prezidents Meģēdevs iepriekš nu vispār neko nevirzīja šajā jautājumā. Nu, ja mēs runājam par šādu brīvo tirdzniecības zonu no Portugāles līdz Vladivostokai, nu, tas jau būtu izcili, bet kāpēc, diemžēl, tad viņš visu laiku pretojas, piemēram, jau iznošana līdz Kijavai un Doņetskai? Tālāk Migālski kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nu ko, trīs stundas sanāksme divu dienu vietā? Uh, Tas tikai pierāda, kāds īsti ir attiecības šobrīd starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tas arī parāda, nu, cik slikti vien var no, nu, vispār attīstīties tālāk šādas attiecības. Gal galā mums jau visu laiku nemitīgas problēmas, konflikti Sīrija, Ukraina, cilvēktiesības, un nu, par to visu runāja citi. Um, rezolūcija, par ko runājam šodien, nu tā neņem īpaši neko vērā vai nepietiekamā apmērā. Uh, Tādēļ gan labi, ka ir iekļaut vairāk elementi, kā piemēram nosodījums par to, kādā veidā Krievija izplēš savu ietekmes zonu arī uz austrumu partnerības valstīm, uzskata, ka tā ir viņu tradicionāla ietekmes zona. Ļoti labi, ka tas tur parādās. Tāpat arī ir arī aicinājums Krievijai atvērt savus arhīvus. Tas ir ļoti svarīgi visām valstīm, kas bija okupētas, ko okupēja Padomju Savienība. Un tas ir veids, kā varam nodrošināt taisnību šiem valstīm papildus, te ir aicinājums iekļauts atturēties no enerģētikas izmantošanas kā politisku instrumentu. Es zinu, ka Krievija to parasti vēlas izmantot un ļaunprātīgi izmantot šādu savu ekonomiku politiskiem mēķiem. Un visbeidzot, manuprāt, ļoti svarīgi, ka rezolūcijā parādās vēl. Papildus jautājums par to, ka mēs iebilstam pret viņu attieksmi pret ekonomiskām sankcijām. Bet nav ar vārdu minēts par to, ko runā pats komisārs sākumā. Manuprāt, tie ir nopietna problēma ar to, kādas tad ir šīs darba grupas, kuras tiek veidotas. Ja tās ir Krievijas un Eiropas Savienības darba grupas, kurām būtu jāuzdrauga Eiropas Savienības ā, attiecības ar austrumu partnerības valstīm, kas tā par tādu patvaļīgu pieju. Es nesaprotu, kāda tam ir jēga. Es redzu, ka jūs kratat galvu šobrīd. Man interesē, ko jūs par to pateiksiet? Nu, par sočiem arī nebija vārdiņi šajā rezolūcijā. Es domāju, ka tur ir jāvarunā politiskais boikots. Būtu īstā atbilde, lai kādā ziņā Putinam neļautu izmantot šo sporta spēli savu režīmu slavināšanai. Paldies! Paldies! Tālāk, eh, goja grupas vadā, Šolts kungs. Šolts kungs. Paldies priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji Komisārkungs, komisijas priekšsēdētājs Barozo šajā samitā arī runā par Dostojevski, atsaucās par savstarpēju uzticību. Tas ir ļoti labi, bet vienlaikus viņam vajadzēja arī kritiski atzīt, ka šī loģika politiskās attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību visnībā tikai zobu pret zobu. Ja mēs skatāmies, kas tur notiek, arī gan šis formāts, piemēram, nu, tas īstenībā bija ilga tik ilgi, kā parasti ir kaut kāda uzgaidāmā telpa starp diviem lidojumiem. Nu, ko te vispār var sarunāt? Droši vien, ka jau runā nevis ko sarunā, bet par ko nerunāja. Droši vien par daudziem būtiskiem jautājumiem. Piemēram, par uzsākto to, kā puses ir uzstākuši no jauna dažāda veida apdraudējumu, spirāles kāpināšanu, par dažāda veida aizsardzības uh, sistēmu uzstādīšanu raķetēm. Te, es domāju, ļoti precīzi pateica BBC, ka tas bija tā kā kofers bez roktura. Un tas ir tieši problēma. Tā ir tā īsta problēma. Kādā veidā tad vispār var veidot kopējo, jo tas, ko arī sacīja Brokungs, nu, ka savstarpējās intereses. Par to vajadzētu runāt. Un vēl citējot un attīstot Dostojevska domu. Braļos Karamās mums norāda, ka viņš ir realists un netic brīnumiem. Brīnums nepiedzīvo, brīnumi ir jārada. Un es ceru, ka līdz nākošajai gadam sarunām padome un komisija tad piedos konkrētas sarunas. Paldies, tālāk Stablerkungs, politiski nepadarošo vārdā. Priekšsādātājs kundze. Nu, šī samits skaidri parādīja vienu lietu, kas jau prieda vairāku mēnešu gaitā nu, vienkārši mūsu attiecības un politika ar Krieviju, tas viss ir kolosāli izgāzies. Mēs redzam, mūsu austrumu attiecību partnerības ir kolosāli izgāzušās. Mums bija dažādi veidi solījumi, nekā konkrētu nebija, un redzējām skaidrs, ka tas arī nedeva sonjumus. Paskaties, Armēnijas deputāti ieradās. Šos pašus jautājumus mēs uh, uzdevām viņiem, kas jums izdara spiedienu? Viņš taču nav nekāda spiediena. Mums Līdz ar to nav nekādu konkrētu piedāvājumu. Eiropas Savienība neko konkrētu mums nepiedāvā. Pusstundas laikā viņi saka, uh, Krievija uzreiz kaut ko piedāvā, Eiropas Savienība neko nepiedāvā. Tas pats arī par Ukrainu. Līdz ar to, ja jūs tagad sanākat, sakat, ka vajag spēcīgāku Eiropas Savienību, nu tad lūdzu pierādiet, kur tad viņi ir. Timošenko un uzreiz ir valsts krīze. Bet nav taču skaidrs, ka, ar ko tad, par ko ir vispār runa. Ja, piemēram, Ukraina šobrīd ir jau uz bankrēta sliekšņa un nav skaidrs, no kurienes viņi saņem šo naudu, un ja Krievija pasaka pāris stundu laikā, lūk, jums 15 miljārdi, nu skaidrs, ka tad viņi arī piedāvā kaut ko konkrētu. Eiropas Savienība vienkārši zaudē. Vienkārši Eiropas Savienība, kas mēģina sarīdīt valstis un izstrādāt kārtas pret Krieviju, nu skaidrs, ka tas ir izgāzies. Viņi ir nevis mūsu uh, pretinieks, bet partneris. Uh, Stadler, you... Stadler kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu? Ja, kolēģi Stadler, ich bin... Kolēģi Stadler, es uh, esmu iepazinies ar jūsu partijas pozīciju un uh, tā man galīgi nepatīk. Un uh, Šķiet, ka Eiropas uh, līdzekļi tā vienkārši nonāk Austrum Eiropā bez kādiem nosacījumiem. Uh, Nu, es neko tādu no jums uh, neesmu agrāk dzirdējis, vai tas ir tas, ko jūs tagad ierosināt? Kolēģi Lāmsdorf, Fāraf. Lāmsdorf, kungs. Nu, es teikšu, ka jūs pats runājāt par Eiropas Savienības politikas izgāšanos ar Krieviju. Un šķiet, ka neviens nav gatavs uh, atvēlēt līdzekļus. Tad uh, Kāpēc tad ir jāpārmet Krievijai, ja tā iejaucas citu valstu politikā, ja uh, šī parlamenta pārstāvja uh, meklē mandātus uh, savu jautājumu risināšanai? Ir jāraugās, ko tad mēs varam atļauties un tikai tad Krievijā meklēt partneri, nevis pretinieku. Paldies, tālāk vārds Umenai Roitenēs pusotru minūti. Paldies. Eiropas Savienības un Krievijas galotņu sanāksme būtībā parādīja, cik atsalušas ir attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Vakardienas rezolūcijā mēs nācām klajā ar vairākām rekomendācijām Un būtu vēl labāk, ja mēs varētu runāt vienprātīgi, būtu labāk gan Krievijai, gan mums. Šajās eh, attiecībās mēs varējām vērot, eh, kas tad īsti notika ar Krievijas tirzniecības eh, ierobežojumiem, ar cilvēku tiesību situāciju. Mm, protams, pieminēšanas vērti ir arī tādi jautājumi, kā homoseksuāļu tiesības un Soči. Krievijai vajadzētu būt vienai no Eiropas Savienības svarīgākajām partnerēm, un ne tikai Eiropas Savienībai, bet reģionam kopumā, mūsu kaimiņa attiecību politikai labumu gūtu nevien Krievija, bet arī mēs un mūsu kaimiņi. Taču, lai panāktu labas attiecības, mums ir jārīkojas daudz aktīvāk. Štadler kungs jau norādīja, ka mūsu nostājai vajadzētu būt stingrākai, taču tas, kas mums patiesībā ir vajadzīgs, ir atklāts dialogs. Mums ir kopīgi jāpārunā mūsu problēmas un jāraugās, kā mēs varam rast kopīgus risinājumus. Paldies, tālāk vērts Flekenšteina kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji. Stratēģiskā partnerība izriet no kopīgiem mērķiem un kopīgas atbildības. Un um, šajās trīs stundās, ko noritāja sanāksme, kļuva skaidrs, cik svarīgi, lai abas puses viena ar otru par šiem mērķiem sārunātos, meklētu šos kopīgos mērķus, ja, tādus, ja tādu nav, un uzņemtos kopīgu atbildību. Uh, Man šķita, ka tika darīts par maz, un tai pašā laikā ar mūsu sadarbības līgumu mēs varētu panākt zinām progresu, ja vien būtu labā griba. Kopīgajās sarunās par kaimiņu attiecību politiku mēs varētu radīt lielāku skaidrību tur, kur tās nav pietiekami. Un kopīgs projekts eh, varētu būt cīņa pret terorismu. Diemžēl mēs nerunājām par vīzu režīmu atvieglošanu, kur eh, droši vien vajadzētu no abām pusēm kaut ko panākt. Drīz sāksies Olimpiskās spēles Sočos. Man ir prieks par to, ka tik daudz jauniešu satiksies, un es ceru, ka kopā pavadīs eh, ļoti labi laiku. Uh, Un varbūt mēs varētu runāt ar jauniešiem Krievijā, stāstīt, kā tad īsti ir pie mums, stāt, stā, runāt ar tiem, kas strādā NVO, runāt ar tiem, kas pārstāv dažādas minoritātes un stiprināt viņus ar šīm sarunām. Varbūt tādā veidā mēs varētu panākt vairāk nekā mēs rītdien panāksim ar šo 120. rezolūciju. Grazie, onorevole. Paldies! Tālāk vārds Lamsdorfa kungam uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētājas kundze. Valdību sauc pravīceļstu krieviski, sarunu valodā eh, gan šo vārdu neviens neizmanto, visi to sauc par vlasts, jeb vara. Un Tā tas arī notiek sarunās starp Krieviju un Eiropas Savienību. Ir runa par varu. Šī nebija nekāda galotņu sanāksme, tā drīzāk bija nokāpšana no galotnes, un mums savukārt vajadzētu nokāpt no retorikas, ka mēs runājam par strateģisko partnerību ar Krieviju, jo Krievija mūs uztver kā strateģisko konkurentu. Jā, pastāv punktuāla korpora sadarbība šur un tur, piemēram, energopiegādē, bet kā jau Flekenšteina kungs sacīja, kur tad ir kopīgās vērtības, kopīgie mērķi, kas ir vajadzīgi strateģiskai partnerībai, tādu nav, un Ukrainas jautājums to ļoti skaidri parāda. Mums vajadzētu piesardzīgi rīkoties ar šiem jautājumiem, runāt ar Krieviju, veidot situāciju. Mēs tagad nevarētu Ukrainai piedāvāt dalību, mums vajadzētu veidot piesardzīgu līdzās pastāvēšanu, radīt tādu situāciju, kurā labumu gūst visu Partnerība ārpolitikā ir vajadzīga, ir jāsakmē cilvēktiesības, ir vajadzīga ekonomiskā sadarbība, un šie mērķi kādreiz varētu veidot strateģisku partnerību, bet šobrīd mēs vēl noteikti neesam nonākuši šajā punktā. Krievija pēc būtības ir vāra, kas visus konfliktus, Piedņestra, Abhāzija un citus uztur. Mēs eh, gribam transatlantisku integrāciju, tas nedarbojas. Uh, un mums ir jārisina situācija piesardzīgi. Paldies! Grācie! Paldies! Tālāk vārds uz vienu minūti Pietrauska kungam. Paldies! ECR rezolūcijas projektā par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi mēs uh, varam lasīt, ka sanāksme tika saīsināta, un tas tikai parāda, cik uh, sarežģīta ir mūsu sadarbība. Sanāksme bija īsa, un uh, tas lielā mērā notika tāpēc, ka Ukraina piedalījās austrumu partnerībā. Mēs redzam, ka šobrīd uh, Ukra... Krievija gūst pārsvaru, Krievija norādīja, ka apturēs cūgaļas importu no Eiropas Savienības. Es vēlētos jautāt komisāru kungam un Eštaunas kundzē, kā tad viņi risinās situāciju, kā mēs reaģēsim, jo šobrīd mēs esam bijuši diezgan pasīvi, un te nu ir pasivitātes rezultāti. Grazie un... Paldies, tālāk vārds Hokmārka kungam uz vienu minūti. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Speaker, all... Uh, Pirmkārt, Krievijai ir jāatver savi arhīvi, okay. tostarp arī Valenberga arhīvi, jo to atvēršana veidot būtisku Eiropas vēstures daļu. Otrakārt, Krievija nekad nebūs uh, pilntiesīgā Eiropas partneres lomā, ja tā apdraudēs savus kaimiņus, kas nozīmē, ka tā ierobežos pati savas iespējas funkcionēt Eiropā un izmantos to atkarību, kas uh, mums no tās ir. Uh, Atkarība arī var būt iespēja, tā nevienmēr ir kaut kas negatīvs. Mums ir tirdzniecība, brīva zināšana plūsma, pārvaldība, visi tie aspekti, no kā sastāv sadarbība. Un, lai mēs nonāktu pie kāda mērķa, mūsu nostājai ir jābūt stingrai attiecībā uz to, ka Krievijai ir jārespektē tās kaimiņu valstu suverenitāte, tās pilsoņu tiesības uz brīvību un demokrātiju Krievija ir šīs lietas jāakceptē un jārīkojas kā partnerē, lai tā patiešām būtu partnere. Uh, Vai jūs pieņemat zilās kartas jautājumu? Jāsaka, Hokmār kungs. Paldies priekšsādātāji. Es vēlējos kolēģiem Hokmārkam jautāt. Enerģijas harta un PTO sarunas ir parādījušas, ka Labas attiecības starp abām pusēm var būt interesantas un izdevīgas. Ko jūs domājat par cēnu atšķirībām enerģijas jomā starp Krieviju, Ukrainu un Eiropu? Vai tas varētu nākotnē veidot sekmīgu partnerību? Speaker, Paldies par jautājumu. Es domāju, ka Krievijai vajadzētu pieņemt visus PTO noteikumus bet tāpat arī tai vajadzētu būt atvērtai attiecībā uz savu enerģētikas politiku, kamēr vien Krievija to izmantos kā līdzekli, lai izmantotu un ietekmētu citas valstis, lai grautu demokrātiju šajās valstīs, kamēr vien Krievija tā rīkosies, tā nespēs pilnībā izmantot savus resursus un arī tos resursus, kas mums ir Eiropā. Krievijai ir jāievēro fundamentālajie noteikumi un pārstāt boikotēt citas valstis un piemērot tas, tam sankcijas. Grazie. Paldies. Tālāk vārds Kešmena kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Es koncentrēšos uz cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Diskriminācija, cilvēktiesību pārkāpumi, ko īsteno Putins, ir absolūti nepieņemami. Uzbrukumi LGBT grupām arī ir līdzvērtīgi nepieņemami. Es ceru, ka sportisti brīvi runās Sočī laikā, un tāpat arī man ir jānosoda lieli uh, sponsori, kas, uh, piemēram, Coca-Cola un Vīza, kas ir uh, atbalstījuši pašreizējo situāciju. Es sākšu ar šo sponsoru boikotu, pirmkārt jau ar Vīzu priekšsēdētāju kundze. Katrā ziņā mans atbalsts viņiem netiks. Uh, Kešman kungs, eh, jums ir zilās kartas jautājums. Paldies, ka pieņēmāt jautājumu. Es atbalstu Sočī politisko boikotu, taču mani pārsteidz jūsu argumentācija. Šorīt, kad mūsu politiskā grupa kritizēja vienu no uh, prezidentiem par to, kā viņi risina situāciju. Ka priekšsēdētāji risina situāciju. Uh, un uh, tika sacīts, ka pie vainas ir tas, ka viņa ir sieviete. Vai jūs uzskatāt, ka arī citi aspekti, ne tikai dzimums, ir līdzvērtīgi svarīgi? Uh, the, uh, members, uh, Nu, es pieņemu uh, godājumā deputāta jautājumu, bet īstenībā tas ir paziņojums. Vai es varu pārstāt runāt par dzimumu vai uh, dzimumu diskrimināciju? Es nekad nenostāšos to cilvēku pusē, kuriem šķiet, ka viņi zina labāk. Es nekad nepieļaušu to, ka vairākums apspiež mazākumu. Es neļaušu tiem, kas nāk no valstīm, uh, kas eh, nāk no situācijas, kur ir valdījusi padomju represija, apdraudēt funkcionējošu demokrātiju. Es nepārstāšu par to runāt. Paldies. Grazie. Un... Paldies tālāk vārds Vecehovska kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām Mēs nedrīkstam aizmirst par to, kas notika 11. gada 10. aprīlī, kur uh, Smoļenskā avarēja lidmašīna, Lekskačīnskis, polijas prezidents zaudēja savu dzīvību un vēl virkne uh, amatpersonu. Šī katastrofa netika pilnībā izskaidrot, izmeklēšana turpinās un neraugoties no daudzajiem pieprasījumiem no Polijas, Krievijas iestādes atsakās nogādāt Polijā melnās kastes ar visiem lidojumu ierakstiem, kā arī lidmašīnas atliekas, taču tas būtu nepieciešams, lai varētu pienācīgi izmeklēt katastrofu. Kāpēc viņi patur pie sevis šos materiālus un atsakās tos atdot? lai arī viņiem ir bijuši četri gadi tos rūpīgi izpētīt, es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pieprasīt melnās kastes ierakstus, kā arī lidmašīnas atliekas, pieprasīt to atdošanu atpakaļ Polijai, lai būtu iespējams skaidrot šo gadījumu. Honorevole Džanāku, un minūte. Paldies, tālāk vārds Džanako kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Krievijas un Eiropas Savienības attiecības nevedas labi. To parāda kaut vai tas, ka galotņu sanāksme notika tikai trīs stundas, kas ir minimālais laiks, un mēs arī zinām, kādas problēmas pastāv saistībā ar cilvēktiesībām un nesenajiem notikumiem, un Tostarp arī problemātiski ir Krievijas nostāja, ja jūs neesat ar mums, jūs esat pret mums, bet paraudzīsimies, kāda ir Eiropas situācija. Es domāju, ka mēs gaidam vairāk, mums ir ilgāka demokrātijas tradīcija, un mēs jūtamies daudz drošāki tajā veidā, kā mēs sadarbojamies savā starpā, un saistībā ar Krieviju ir daudz baiļu. Mums vajadzētu pielikt lielākas pūles, Ja mums šķiet, ka Amerikas Savienotajām valstīm ir pieņemami būt galvenajam rietumu pārstāvim sadarbībā ar Krieviju, vai ļaut šo lomu ieņemt Eiropas Savienības vārdā Vācijai, tad mums nebūs Eiropas politikas. Ja mēs gribam Eiropas politiku, kas ir svarīga Krievijai, tad tai ir jābūt Eiropas Savienības politikai, nevis Savienības dalību valstu politikai. Paldies, un tagad eh, Tabaždīkungam vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Van, de jó lenne elkerülni. Mēs vēlētos novērst, lai mēs zaudētu šobrīd visu. Mums jāspēj reaģēt un reāli novērtēt situāciju. Kāda ir īsti ir Eiropas šobrīd manevrēšanas iespējas? Mēs nevēlamies uzsākt jaunu augsto kāru pret Krieviju. Es saprotu visu veidu kritiku, bet Eiropas Savienības nostāja nevar būt vienkārši pret ar, uh, Krieviju. Uh, tas arī vienkārši nozīmē, ka mēs pilnīgi ignorējam ģeopolitiskās realitātes. Tādēļ tieši šīs strateģiskās attiecības ap Krieviju, kā to norādīja gan Lamdors, gan arī Broks, bet nepatmatoti kritizēja, nu tam nav alternatīvas. Tādēļ daudzo runu vietā Eiropas Savienībai vajadzētu tad skaidri sēsties pie viena galda ar Krieviju, ar opozīcijas partijām un Ukrainas pārstāvjiem. Jo tas, ko mēs dzirdam, kamēr mēs te runājam, šobrīd sabrūk nopietna valsts, kurā dzīvo 60 miljoni iedzīvotāji, tepat pie Eiropas robežām. Grācija, honorevoli. Paldies! Milan Monkungam vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka Eiropas Savienības un Krievijas galotņu tikšanās notika, neskatoties uz um, dažādām viedokļu neatbilstībām. Mēs nevaram nepievērst pietiekamu uzmanību šim uh, kaimiņam, ar kuru mums ir izniecības attiecības. Krievija ir ļoti svarīgs globāls spēlētājs. Viens no šīs galotņu tikšanās uh, uh, rezultāts ir uh, asociatīvais līgums, ko uh, Eiropas Savienība ir virzījusi uz priekšu austrumu partnersadarbības ietvaros, bet tas nebūtu jautājums, kas ir jāizskat kaut kādā izolētā veidā. Mēs respektējam šo valstu suverenitāti, un es domāju, ka tuvākajos mēnešos mēs varēsim pavirzīties uz priekšu jaunajā divpusējā partnerattiecību līgumā, un ja tā tas būs, tad. Uh, galotņu tikšanās būs tikai stiprinājusi mūsu sadarbību pret terorismu. Eiropas Savienības Krievijas sadarbībai jābūt balstītais patiesu, patiesām saiknēm globalizētā pasaulē. Krievijai arī jārod iespējas sadarboties ar Eiropas Savienību, balstoties uz kopīgiem mērķiem un vērtībām, bet Šķiet, ka mēs esam ļoti tālu no šīs nākotnes, bet eh, tam vajadzētu būt iemeslam, lai mēs kopīgi strādātu. Paldies! Sarjošu Voļska kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība un Krievija ir eh, tā kā saskrējušās viena pret otru. Krievija pēkšņi apšauba austrumu partnerības programmu, ko izvērš Eiropas Savienība kas vēl tikai pasliktina uh, konfliktu dažādos jautājumos. Krievija nedrīkst uh, darboties pret Eiropas Savienību, Eiropas Savienības vērtībām un tāpat laikā izmanto strateģiskās partnersadarbības statusu. Es domāju, ka jautājums tik tiešām ir, vai tā joprojām ir strateģiska partnersadarbība, jo nav nekādu kopīgu vērtību un kopīgu mērķu. Galotņu tikšanās bija kaut kāds uh, kurlo uh, dialogs. Uh, to apainoja Krievijas neatbilstošais spiediens uz uh, Ukrainu, lai atturētu to no asociatīvā līguma noslēgšanas ar Eiropas Savienību. Pagājušais mēnesis ir parādījis, ka Krievijai ir ļoti negatīva nostāja attiecībā uz austrumu partnerību un e, Ukrainas eiropeisko izvēli. Krievijai jāatturas no iejaukšanās iekšējās lietās, suverēnā Ukrainas valstī, un tā nedrīkst likt uh, politiskus un ekonomiskus uh, šķēršļus. Pārkāpjot uh, Helsinku konvenciju un Budapeštas memorandu par drošību un kodolu ieroču likvidēšanu Ukrainā. Mums ir jāstrādā, lai panāktu risinājumu, jo, ja nē, tad arī uh, Iespējams, ka Soču olimpiskās spēles paies tādā nelāgā noskaņā, bet tām vajadzētu notikt samierināšanās un miera gaisotnē. Paldies! Paldies, Nitras kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ir grūti pozitīvi novērtēt um, neseno galotņu tikšanos. Es nevaru piekrist viedoklim, ko pauda Barozo kungs, sakot, ka Eiropas un Krievijas attiecības uzņem ātrumu. Mani šokē šīs galot tikšanās abstraktais raksturs. Tur nebija nekādu taustām jautājumu risinājums. Nebija runa par PTO jautājumiem, par piekļuvu opālu gāzes vedumu un tam līdzīgām lietām, par papildus nodavām Eiropas Savienības smagajām mašīnām. Uh, un par vismagāko embargo, tātad aizliegumu importēt cūgaļu no Eiropas Savienības. Gribu atgādināt, dāmas un kungi, kā pirms sešiem mēnešiem Krievija uzlika aizliegumu dzīvu lopu, tātad govi, cūku un uh, piena produktu uh, importam. Tas ir gluži tāds kā tirdzniecības karš, nevis uh, traudzīgas attiecības. Mums ir instrumenti Krievijas ietekmēšanai, bet mums trūks drosmes tos izmantot. Uh, Un tas ir gluži simptomātiski no Eiropas Savienības puses. Mēs esam Putina paziņojumu atstājuši bez jebkādiem komentāriem, ka Krievija nevar pieņemt to, ka Eiropas Savienība iesaistās Ukrainas situācijā. Tātad, kāda tad būs šī strateģiskā partnerība, kādas būs tās nākotnē, mums tik tiešām vajadzētu spēlēt ar tādiem pašiem noteikumiem kā līdz šim? Paldies! Neinskī kundzei vārds uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, eh, cienījamie dāmas un kungi, komisāra kungs, eh, Eiropas Savienības un galotņu tikšanās deva skaidru signālu, un tas nozīmē, ka mūsu eh, intereses un attiecības ir ārkārtīgi svarīgas, un mums ir jāpārvar savas atšķirības. Un šīs atšķirības ir sekojošas nepieciešamība ievērot tiesiskumu un cilvēku pamat brīvības. Strateģiskās partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju tām ir jānodrošina abu pušu tiesības brīvi izvēlēties Bulgārija, kā Eiropas Savienības dalība valsts, uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot Eiropas Savienības energopolitiku, kas neļautu Krievijai likt ekonomisku un politisku spiedienu, izmantojot eh, dažādas energoprojektus, un Bulgārija uzskata, ka šī kopīga energopolitika būtu ārkārtīgi svarīgs instruments, lai garantētu savas uh, dalību valstu intereses un lai uh, atbrīvotos, nepieļautu vēsturiskus precedentus. Paldies! Paldies! Ir ļoti daudz deputātu pieteikšies brīvā mikrofona sadaļā. Tā ka lūdzu pieturieties vienas minūtes uh, izteikšanās laikam. Tieskungs pirmais. Paldies priekšsēdātāji. Attiecības ar Krieviju vienmēr ir bijušas un arī saglabāsies izšķiroši svarīgs Eiropas Savienībai. Tas, ka Eiropas Savienība ir pirmais tirzniecības partners, bet Krievija mums ir trešais tirzniecības partners, tas, tāpat kā citas jomas, kā arī cīņa pret terorismu un arī kā Dienvedu Austrum Eiropā, kad Krievijas uh, militārie spēki kopā ar Eiropas militāriem un NATO militāriem spēkiem ir darbojušās kopā. Tātad Bet tomēr Maskavas attieksme Ukrainas gadījumā demonstrē, ka Krievija ir gatava stiprināt savu pozīciju, um, ziedojot Eiropas intereses un it īpaši uh, ziedojot Ukrainas kā valsts intereses un tās uh, tiesības lemt, kādu ceļu tā izvēlēsies. Tāpēc mums ir nepieciešama uh, kopīga policija un mēs nevaram sašķelt sevi šīs politikas vārdā. Paldies! Paldies! Kelam kungs! Paldies! Gribētu uh, atgādināt, kas Dānijā tika uh, teikts. Ja dalība valstis nevarēs vienoties par kopīgu pieeju, tad mums nebūs uh, veiksmīga uh, ES un Krievijas politika. Mēs redzam, ka te notiek tāda strateģiska sacensība Krievijas strateģiskais mērķis ir bijis vājināt un sašķelt Eiropas Savienību, praktiski nepieļaujot tās pamatvērtību ievērošanu, un skumīgi Krievijas Eiropas Savienības attiecības nav šobrīd balstītas uz kopīgām vērtībām. Ukrainas krīzes uh, risinājumā Eiropas Savienībai vajadzētu nospraust skaidrs nosacījums attiecībās Krieviju. Mēs nevaram apmierināties ar to, ka mēs vienkārši sūtam spēcīgus signālus. Mums ir nepieciešams uh, magnītiski sarakstu aktivizēt, tātad iesaldēt uh, to aktīvus, kas ir uh, atbildīgi par korupciju un spiedienu likšanu. Eiropas parlaments ir atbalstījis šo iniciatīvu un padomē vajadzētu attiecīgi darboties. Paldies! Grazie, onorevole Kukanna. Kukanna mums tā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, Olimpiskās spēles Sočos būs izdevīgs brīdis, lai mēs runātu arī par divpusējām attiecībām un par situāciju pašā Krievijā. Mūsu attiecības ar Krieviju nu, nav diezgan spīdošas. Mm, Tas arī atspoguļot Krievijas uzvedību un gājienus gan savā valstī, gan arī ārpus tās robežām, arī kaimi valstīs, piemēram, ignorējot cilvēktiesības. Maskavas spiediens uz kaimiņu valstīm ir nepieņemams Tas vienlaiks arī mums atgādina par to, kā izpaužas neokoloniālisms. Tas jau skaidrētam šodien. Pagājušās nedēļas samita iznākuma nav nekāds pārsteigums. Mēs esam strateģiskie partneri, bet mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi par daudziem būtiskākajiem jautājumiem - par cilvēktiesībām un par Ukrainu. Mūsu atbilde uz situāciju un notikumiem Krievijām Nu, tas nevar būt tā, ka mēs vienkārši pievēram acis uz tagad uz olimpiskām spēlēm. Tieši šis jautājums ir jāizmanto, lai būtu vēl piesacīgāk un runātu skaļi par to, kas notiek Krievijā. Tālāk, Rībi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Pārdomas priekšsādātāji! Es uzskatu, ka ir pienācis laiks tagad izspēlēt Eiropas spēcīgākās kārtas. Par ko mēs runājam? Mums tieši ir jārisina savstarpējās sarunas un jānāk par principālo situāciju. Un tieši attiecības ar Krieviju šobrīd tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs ļoti labi redzam, starptautiskās sankcijas diezko nedod. Pirmkārt, no tā cieši nabadzīgākie iedzīvotāji. Savukārt, ja mēs domājam par labām ekonomiskām attiecībām un arī sportiski labām attiecībām, tad ieguvējs ir abas puses. Tieši tādēļ es uzskatu, ka Krievijas un Irānas attiecības mums, piemēram, ir ļoti nozīmīgas. Un tādēļ dažāda veida sankcijas. Tas nozīmē, ka mēs tikai arī stiprinām tādai konfrontācijai jau uzstādīto režīmu. Tādēļ konstruktīvāk vajadzētu veidot šīs attiecības un runāt nevis par sankcijām, bet par savstarpējām sarunām. Paldies! Tālāk Nevedalova, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Kolēģi, uzskat, ka šodien jau neviens neapšauba par to, ka mums vajag partnerības attiecības ar Krieviju un ka tam ir jābalstās uz sastarpējo uzticību. Par to jau nav tēms. Jautājums gan par to, vai Krievija ievēro šos noteikumus, ko mēs kopīgi arī nosakām. Bet kāda ir mūsu kļūda? Vai tā ir mūsu lepnība, Vai tas ir tas, kas mūs tagad uh, vienmēr liek domāt, ka mēs esam visu jau izdarījuši? Kāpēc šis samits bija tik īss? Kāpēc tas beidzās pēc tik īsām sarunām? Es domāju, mums katram varētu būt sava interpretācija par to. Es personīgi uzskatu, ka šī samita straujais nobeigums jau aprautās beigas. Nu, tas bija tāds Krievijas, varbūt arī pat smīns. Gal galā pēc augstākā mēs redzam, ka šobrīd iesies ledus laikmets mūsu attiecībās un lielāks sasalums iestājas. Olimpiskās spēles Sočojos. Nu, piedošana, tur ir sports, ir sports. Nav ko jau kopā ar politiku. Un uh, gal galā tie, kas ir devušies uz spēlēm, viņi gadiem strādājuši, lai vispār tur nokļūtu. Un nevajadzētu kaut kā viņus tādu bremzēt un kavēt uh, politisko iemeslu dēļ. Galu galā viņi arī pārstāv mūsu valsts. Paldies, tālāk Lamberga. Paldies, priekšsēdētāji. Kāda ir strateģiskā partnerība starp Krieviju un Eiropas Savienību? Tā kļūst par tādu strateģisko pacietību. Ja valsts attiecības neveidojas, tad mums vajadzētu iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Mēs zinām, ka ir problēmas ar pilsonisko sabiedrību, bet domāju, ka gal galā ir cilvēki ieinteresēti izveidot tajā strateģisko partnerību, lai tā būtu stabila. Tādēļ mums ir jārusina sarunas ar pašiem e, Krievijas iedzīvotājiem. Mums jānodrošina visas iespējamās apmaiņas, jauniešu apmaiņas, studentu apmaiņas. Tādā veidā mēs varam veidot šo partnerību vērst uz nākotni un izmantot Eiropas Savienības instrumentus tam. Paldies, Tālāk Stevensons! Paldies, priekšsēdētāji! Šorīt visā pasaulē bija redzams Putins, kurš tur uh, mīl un lepardu mazulīti glāsta. Vienlaikus tūkstošiem klaņojošo šuņu sočos tika nošauti. Tieši un dēļ. Šo suņu asins būs kā traips uz Soču olimpiskām spēlēm. Tā kā viņš ir atbildīgs ne tikai par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī par dzīvnieku tiesību pārkāpumiem. Un ja mēs tagad vēlētos arī veidot tālākas attiecības ar Eiropas Savienību un Krieviju, pirmkārt mums vajadzētu arī atzīt Lisabonas stīgumā nostiprinātās dzīvnieku tiesības. Paldies! Grazie, onore... Paldies, Marta! Mērfīkungs. No Mērfīkungs. Nav svarīgi, cik ir eh, krāšana ceremonija un cik jauki visi pasākumi, eh, tomēr mēs atcerēsimies šīs olimpiskās spēles tādas, kas balsās uz diskrimināciju, uz eksploatāciju, uz homofobiju. Un eh, LGBT LGBTI personas eh, nevar justies drošas, visas šīs prasības eh, attiecībā pret viņiem un visa šī antihomoseksuālā atmosfēra, tas ir noziegums, arī vardarbība pret eh, LGBTI cilvēkiem, tas nav pieņemams. Un līdz tam arī eksploatācija desmitiem tūkstošu migrantu strādnieku tiek, tiek eksploatēti, nemaksā algas, konfiscē pases, liek strādāt 12 stundas. Uh, dienā, un arī vardarbība pret ģimenēm, piespiešana strādāt darbos, lai būvētu infrastruktūru. Tomis Smits un, un Džons Kārlos 69. gadā tas ir ikonisks tēls, un to mēs atceramies. Un viņiem jāatcerās, ka līdzīgi notikumi saglabājas tautas apmiņā ilgus gadus. Paldies, Severīna kungs. <clears throat> Uh, e Eiropas Savienības politika pret Krieviju ir šizofrēniska. Eiropas Savienība tīšām ignorē strateģisko sacensību ar Krieviju, negrib konfrontāciju, atsaka uh, at, atsakās atteikt uh, Krievijas specifiskās stratēģijas, tiek atzīts uh, Krievija kā strateģiski partners, ar to ir saistīta arī drošība, bet ir uh, konstanti strīdi ar Krieviju un kritika pret ģeopolitisko identitāti. Eiropas Unība jūt, ka ir konkurētspējīgās priekšrocības Krievijā, bet ja Eiropas Savienībai nav līdzekļi, lai to līdzsvarotu netiek vestas uh, politikas, lai nodrošinātu harmonisku ietekmi. Ir tieši jādomā par attiecību harmonizāciju un brīvību abiem kaimiņiem. Eiropas Savienības politika balstās uz kopīgām vērtībām, bet vēl ir arī strateģiskās intereses un, un domas par varas līdzsvaru. Eiropas Savienības perspektīva nekad neprevalēs vienīgi, kā vienīga. Mums ir nepieciešams asociēt arī materiālās eh, spējas, jāatbalsta mūsu idejas ar naudas līdzekļiem un tādu attieksmi respektēs Krieviju un arī sapratīs to. Paldies. Tālāk brīvais mikrofons ir beidzies un došu vārdu eh, komisāram Fjūlskungam. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies! Es eh, šeit domāju par to, kā tas būtu izskatījies, ja es gribētu apkopot operatīvā sistēmā to, ko es tikko dzirdēju. Pašā sākumā es gribētu izcelt divus svarīgus punktus, kas arī izskanēja deputātu runās. Vispirms attiecībā uz šo darba grupu par ko līderi vienojās samita laika. Puses vienojās izveidot grupu, kas izskatītu seks, kas iziet no, izriet no visaptvarošā tirsniecības eh, līguma, kādā veidā tas varētu ietekmēt eh, Krievijas ekonomiskās un tirsniecības intereses. Vispirms gribu teikt tā Mēs nedomājam runāt ar krieviem pār mūsu partneru galvām, bez viņiem vai apjot tos. Tā tas nebūs. Tā ir diskusija vispārīgā garā. Tā nav diskusija par specifisku asociāciju vai partneru valsts iesaistīšanu. Ko mēs eh, plānojam diskutēt un apspriest? tas, tās ir Krievijas bāžas, kas ir paustas sakojušā veidā. Es varētu apkopot to divos piemēros. Vispirms asociācijas līguma rezultātā visaptvaršais un padziļinātais tirdzniecības līgums, viņuprāt, izraisīs to, ka Eiropas Savienības valstu preces pārplūdinās partnervalstu tirgus, un e, attiecīgi šī partnervalsts ir noslēgusi līgumu ar Krieviju, un tā visa rezultāta Eiropas Savienības preces ieplūdīs masveidā Krievijas tirgu. Otrs bažu piemērs, par kuru arī mēs esam runājuši par, ar Krievijas pārstāvjiem. Krievija ir nobežījusies, ka mēs izmantosim partneru attiecības, lai reeksportētu produktus uz Krievijas tirgu. Bet eh, mēs esam gatavi skaidrot šo jautājumu mūsu divpusējā sarunā. Skaidrību pasvītrot, ka mēs esam informējuši mūsu partnerus par eh, samitu. Turpināsim informēt viņus par eh, vispārīgām idejām, kas izskanēja konsultēšanās procesā. Runājot par eh, Eiropas Savienības cūgaļas eksportu uz Krieviju, šeit skaidri gribu pateikt, ka mēs tiešām pieņemam mērus, runājam ar veterinārdienestu Krievijā. Varbūt eh, esat arī redzējuši eh, komisijas paziņojumu pagājuši piekdien, kas tika izteikts. Faktiski ironija ir tāda, ka Āfrikas cūku mēris ir radies, ir izcēlies, izcēlies no teritorijas, kas nav Eiropas Savienības teritorija. Cūku mēris nāk no Krievijas, tālāk šī slimība ir attīstījusies Baltkrievijā un tālāk Lietuva izplatījusies. Uh, Mēs e, veicam pasākumus, lai noteiktu slimības izplatības teritorijas Lietuvā, tā ir tā sauktā reģionalizācija. Mēs izmantojam sanitāros un fitosanitāros pasākums bet e, Krievija vēlas ne tikai liekt gaļas eksportu no šī konkrētā teritorijas e, aptvērumu, bet grib aizliegt eh, cūgaļas eksportu no visas Eiropas Savienības. Tas nav samērīgs pasākums, te ir milzīgs seks mūsu nozarei. 25% no visa mūsu eksporta ir tieši cūgaļas eksports. Un ja mēs nevarēsim panākt risinājumu apusē, tad mēs griezīsimies pie Pasaules tirzniecības organizācijas konsultēsimies ar šo organizāciju. Godājumie deputāti, mēs vēl redzēsim, kādu mācību būs Krievija guvusi no Ukrainas notikumiem. Un arī Eiropas Savienībai skaidri jāpauž sava nostāja. Mēs uzskatām, ka sadarbība ir jābalsta uz apusējas cieņas principiem ir jābalsta lēmumi uz demokrātijas principiem un atvērts ekonomikas principiem. Krievija ir, ir interesēta sadarboties ar Eiropas Savienību, Krievija ir nepieciešams es investīcijas un tehnoloģijas, un Eiropas Savienība joprojām ir interesēta atbalstīt Krievijas modernizāciju. Mums ir interese veidot modernu un veiksmīgu Krieviju. Lūk, tādi ir ES Krievijas partnerības pavati modernizācija un austrumu partnerības principā arī ir svarīgs stūrakmens. Runājot par mūsu kopīgo ekonomisko telpu no Lisbonas līdz Vladivostokai, Eiropas Savienības skaita paudus domu, ka runas par šādu telpu ir pāragras. Vispirms mums ir nepieciešams jauns līgums starp Eiropas Savienību un Krieviju ir nepieciešama labāka PTO noteikumu ievērošana, arī konstruktīva sadarbība mūsu kaimiņu attiecību teritorijā. Un tikai uz šādas bāzes Eiropas Savienība būtu gatava virzīties tālāk uz priekšu, veidot spētīgu, spēcīgu un um, dziļu partnerību ar Krieviju. Šāda partnerība būs balstīta uz apusēju uzticēšanos un uh, apusēju saistību ievērošanu. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un visbeidzot, šīs diskusijas nobeigumā mēs uzklausīsim padomas pārstāvi Veni, Venizelas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos šo interesanto diskusiju. Un es gribētu pasvītrot, ka es personīgi un kā prezentūras pārstāvis, es atzīstu visas šīs uh, jūtīgās lietas, vēsturiskās, ideoloģiskās, geogrāfiskās, šeit ļoti daudz tādu sensitīvu jautājumu. Tomēr diskusija šeit ir bijis ļoti mm, mm, konstruktīva. Un pēc diskusijām kurās piedalījās arī komisāra kungs un es. Samita laikā mēs vienojamies ar visiem pārējiem. Tādā ziņā, ka mums Eiropas Savienībai ir tikai viens ceļš uz priekšu, veidot konstruktīvas attiecības ar Krieviju. Tas nav viegls uzdevums, tomēr tas ir ar izšķirīgu nozīmi jaunas šķirtnes vai varas sadale Eiropā. No tā vajadzētu izvairīties un būtu pilnīgi muļķīgi šādi rīkoties un mēs nebūtu guvuši nekādas mācības no pagātnes, ja mēs turpinātu tādu šķeltniecisku politiku. Tas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības un Krievijas interesēm. Mums ir jāuzlabo. Uh, mūsu sadarbība un no tā iegūs abas puses. Šeit runa ne tikai par tirtniecību un investīcijām, tam ir fundamentāla nozīme, tas varētu arī ietekmēt mūsu politisko, iz, politisko izvēlu. Mūsu šie, tirtniecībai ir noteikti šķēršļi un tie ir jālikvidē. Mūsu divpusējās tirzniecības apgrozījums palielinās, ir pozitīva izaugsme un vēl ir iespēja uzlabot apusējās investīcijas. Mums ir jāizmanto viss šīs iespējas, mums ir jāizmanto šīs priekšrocības, jo viss tas, ko mēs gribam, tā ir attīstība darba un darba vietas. Bez tam vēl ir arī politiski jautājumi. Mēs nevaram diskutēt par samitu un par, at, par partnerībām starp ES un Krieviju, aizmirstot to, par ko esam runājuši mūsu iepriekšējās diskusijās, kaut vai šodien šajā parlamentā mēs runājam par to, cik svarīgi ir un cik nepieciešami ir tālāk attīstīt sadarbību, strādājot kopā gan Sīrijā, gan Irāna, ka ir nepieciešams arī atrast ilgstošu risinājumu, lai kontrolētu kodola programmas. Un tā kā mēs runājam par partnerību starp Eiropas Savienību un Krieviju, mēs ņēmam vērā arī visus tos notikumus, kas ir sadarbībā starp Krieviju un ASV. Un diskus, Tējot par mūsu attiecībām ar Krieviju, mēs ņēmam arī vērā attiecības starp NATO un Krieviju. Ir NATO Krievijas sadarbības padomi, un arī tas ir svarīgs orgāns. Kāda ir pievienotā vērtība, ko dod Eiropas Savienība Krievijai? Ļoti bieži šādās diskusijās man rodas tāds iespējas, ka Eiropas Savienības uh, politika pret Krieviju ir ļoti bieži vien mazāka kā dalībvalstu divpusējo attiecību summa ar Krieviju. Mums ir nepieciešama Eiropas vienotā vērtība, mums ir jāstiecās pēc kaut kā vairāk, kas ir tikai kā divpusējo attiecību summa. To var attiecināt uz ļoti daudziem sektoriem, kaut vai enerģētikas sektors ir viens šāds piemērs. APET komitejā pavisam nesen mēs runājām par šo jautājumu visai detalizēti. Mūsu rīcībā ir līdzekļi, kurus mums būtu jāizmanto. Mums ir jāuzlabo tirdzniecības attiecības, mums ir jābūt ambiciozākiem, arī jaunu līgumu ir jāveido uz ambiciozākiem pamatiem jautājums par vīzu režīmu atvieglošanu ir joprojām aktuāls mums ir jāveido bezvīzu režīms ar Krieviju, tik līdz tas būs iespējams. Arī šajā jautājumā ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir arī strateģiskais ietvers, kas eh, veido mūsu attiecības. Mēs par to runāsim arī vēl padomē un arī parlamentā. Tad mēs diskutējam par attiecību strateģisko ietveru un par attiecību līdzsvaru. Un es ļoti ceru, ka šī diskusija arī ir palīdzēs mums izdarīt tādu kopsavilkumu. Es visu šīs diskusijas atstāstīšu padomē. Un nākamreiz, kad mēs runāsim par attiecībām Krievijā. Lielas paldies! Senjor prezidente! Paldies padomes priekšsēdētājam. Esam saņēmuši sešas rezolūcijas priekšlikumus. Mēs beidzam tagad eh, diskusijas un balsojums notiks rīt pusdienlaikā. El punto siguiente del orden del día. Nākamais darbkārtības punkts, cienījamie kolēģi. ir padoms un komisijas paziņojums par bēgļu neuzņemšanu pie Grieķijas krastiem un ar to saistītos spēju.